Has... Cerams, ka visi ir sabučojušies, kas to gribēja. Varam turpināt uh, balsojumu skaidrojumu. Mamīkin kungs. Dear colleagues, dear colleagues. Godātie kolēģi, vēl turpina priekšsarētājs. Mēs esam jau sākuši balsojumu skaidrojumu. Lūdzu, klausieties kolēģu sacītajā. deci pentru recomandare doamna Sandra Kalniete, acordul... Ieteikums no Sandras Kalnietes par nolīgumu ar Vietnamu. Pamīkin kungs, vārds jums. Priekšsēdētāji kungs, eh, gribu teikt, ka Eiropas un Savienības un eh, to institucionālo priekšteču pastāvēšanas vēsturē bija nepieciešams nereiz eh, adaptēt vairākus iekšējos starptautiskus līgumus Eh, dokumentus lai ietvertu mūsu kopienas skaitliski paplašinātu būtību. šis gadījums ir ar eh, horvātiju pavisam nav izņēmums. runājot konkrēti par horvātijas un vjetnamas attiecībām